Rībā ir kopīgās debatas par finanšu instrumentiem, un tie ir diva eh, Ferberkunga ziņojumi par finanšu instrumentu tirgiem un pār tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un vērtspapīru norēķiniem. Ferberkungs, vārds jums. President. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies komisāra kungs, godātie kolēģi. Žēl, ka padome nav pārstāvēta. Es vēlējos eh, slavināt viņus, ka mums ir izdevies ļoti īsā laikā Um, nonākt pie nepieciešamiem uzlabojumiem. Un līdz ar to es varu uzreiz varbūt ķerties klāt pie komisijas kritizēšanas. 2014. gads, es vēlos atgādināt, 2014. gada aprīlī šeit mēs uh, uh, apstiprinājām MIFID un MIFIR uh, tieši šeit, un tas bija kā stūrakmenis uh, Eiropas finanšu tirgus regulējumā. Mēs bijām lepni vēlētāju priekšā Un tad tiešām ir nožēlojami tas, ka tagad divus gadus vēlāk Mēs debatējam par pagarināšanu un šo pēcpusdienu balsosim par to, vēl par gadu atlikt e, šo īstenošanu, jo iestādes nebija spējīgas saulaicīgi e, nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru un e, komisija deleģētajiem tiesību aktiem arī nav varējusi īstenot to kalendāro plānu, par kuru vienojāmies. Es vēlos uh, konstatēt, ka ja e, iepriekšējā sasaukumā mēs pie kaut kā īpaši strādājām, tad lai, pie tā, lai stabilizētu finanšu tirgus, aizsargātu patērētājus un e, e, arī par finanšu produktiem ir nepieciešams nodrošināt, ka uh, tur, kur spekulatīvā veidā cilvēki nonāk problēma, problēmās, uh, ir nepieciešams eh, pieņemt tādu regulējumu, kas ļauj šos izaicinājumus atrisināt. Un tas pat 2018. gada 3. janvārī, lai stātos spēkā, tas ir ļoti nožēlojami. Bet no otras puses, un es gribētu runāt arī par to, Mēs, es domāju, ar to padome un parlaments, mēs, mums izdevās ļoti īsā laika laikā, un mums vajadzēja mazāk laika nekā komisijai priekšlikumu sagatavošanai par uh, termiņa atlikšanu, identificēt arī tos punktus, kurus komisija neievēroja, uh, lai, jo netika pārcelti visi datumi, ko vajadzēja. Mēs izdarījām to arī, ka Eiropā vēl nav bijis, proti visas problēmas, kas ir saistītas kompromisa transponēšanu mums izdevās izlabot. Es gribētu akcentēt to, ka nav jau tā, ka Eiropas likumdevējs katrā direktīvā uh, un regulā uh, pārdomā, var pārdomāt un izdomāt par visām iespējamām problēmām un to detaļām. Un, uh, ja situācija ir tāda, ka uh, mēs apzināmies, ka ir jālabojas, kaut kas jālabo, tad uh, jā, mums tas izdevās un pateicos visiem parlamenta darbiniekiem, ēnu referentiem par sadarbību. Uh, Eh, mums izdevās koncentrēties uz pašiem galvenajiem punktiem, kurus varēja padziļināti e, izvērtēt. E, Un padome savukārt eh, bija pietiekami elastīga šajā te brīdī, tātad eh, Nīderlandes prezidentūra panāca to, ka kopā mēs īsā laikā par visu varējām vienoties, un es domāju, ka tas ir mūsu ieguvums. Mēs eh, mēģinājām izvērtēt visas problēmas, kas mūsuprāt vēl varētu rasties, un tas eh, eh, parādīja efektīvāku darba gaitu. Tā vajadzētu strādāt arī turpmāk, ir jāpārbauda, ir jāizvērtē visi aspekti, jo tādā veidā darbs rit ātrāk. Un tagad mans lūgums ir rūpēties komisijai par to, lai mēs pēc iespējas ātrāk saņemtu atlikušo nepieciešamo regulējumu eh, un normatīvus, lai tirgi zinātu, kas viņus sagaida. Tas, ko mēs gribam, ir stabili finansējumi finanšu mirkli, mēs gribam finanšu tirgus, kas pelna investoru uzticību. Mēs gribam rūpēties par to, lai uh, katastrofālas lietas piederētos tikai pagātnē. Tas ir mūsu kopīgais uzdevums. Paldies! Thank you, Mr. Ferber. Paldies, Ferberkungs, un tagad uh, komisija. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, paldies, un um, ļoti priecājos diskutēt um, par grozījumu par MIFID 2. Es atzīstu, ka milzīgs darbs ir ieguldīts parlamentā un padomē, lai vienotos pirms jūlija. Un es esmu ļoti pateicīgs Ferberkungam un ēnu referentiem pie šī dosjē. Ļoti labi, ka jūs uzturējāt šo impulsu un um, efektīvi skatējāt šo jautājumus. Ļoti piekrītu Ferberkungam, ka šī pakotne ir izšķiroša daļa mūsu finanšu reformam, lai palielinātu tirgu caurskatāmību un uzlabotu uzraudzību. Es atbildu G20 nolīgumam Pitsburgā, lai reformētu atvasinātos instrumentus un masveidu preču tirgu, lai šie tirgi būtu uh, izturīgāki stiprāki, ilgtspējīgāki un lai labāk pasargātu investīcijas. Investoriem jānodrošina piekļuve eh, pienācīgi informācijai, relevanta informācijai un eh, jāievieš skaidri noteikumi interešu konflikta gadījumā. Mums ir skaidrība par mērķiem, lai tos panākt, mums nepieciešama attiecīga likumdošana. Juridiskā noteiktība, mm, lai nesagrozītu tirgu uh, darbību, lai investētu plašākā ekonomikā un lai uzņēmumiem būtu vieglāk pārvaldīt riska faktorus. Šī reforma vienmēr būs ambicioza reforma. Mums būtu nepieciešami dati no simtiem eh, tirzniecības eh, pasākumu, eh, finanšu tirgiem, ņemot vērā visu šo datu daudzumu un uh, sarežģītību, nu, nepieciešams laiks, lai to sagatavotu. Un es nevēlos ar to sagraut jaunu ietvaru, es vēlos uh, pārliecināties, ka tas būs efektīvs tam stājoties spēkā. Līdz ar to, jā, mēs vēlamies eh, pagarināt MIFID 2 eh, stāšanās, atlikt MIFID 2 spēkā stāšanās datumu uz mm, gadu. Un es priecājos, ka Eiropas parlaments uh, slēdz mūs atbalstīt, jo šis uh, priekšlikums atspoguļo veselo saprātu. Un uh, Ferberkungs, um, mēs vēlamies ieskatīties saturiskajos aspektos un arī tehniskās detaļās kas palīdzēs mūsuprāt uzlabot noteikumu īstenošanas kvalitāti. Vēlamies eh, precizēt caurskatāmības noteikumu darbības jomu šajā tiesību eh, dokumenta. To pieprasīja arī ESMA, eh, iesniedzot ITS, un es domāju, ka parlaments šeit nodrošinās labu līdzsvaru. Pirms tirzniecības caurskatāmības režīms ir jāpiemēro gadījumos, kad tas ir nepieciešams bez. Uh, liekā sloga uzlikšanas, tad, kad tas uh, nav nepieciešami. Tiks nodrošināti mm, arī vērtspapīru darījumi, eh, jeb SFT. SFT eh, cenas nav normētas un eh, šīs transakcijas regulēs finanšu sistēma. Mm, līdz ar to mēģināt tā lietas regulēt pārāk intensīvi, nepildītu mūsu mēķus, bet gan radītu uh, lieko administratīvo slogu. Mums jāskatās arī, kas tieši ietilpst uh, MIFID 2 uh, attiecībā uz uh, administratīvajām un kapitāla prasībām. Mēs cenšamies visu sagatavot uz jūniju, uz jūnija beigām, un uh, es piekrītu Ferberkungam, ka mums uh, jāpasteidzas. Uh, dažās jomās mēs lūdzām esmu ieskatieties vēlreiz savos priekšlikumos, arī tādos jautājumos, par, kurā, par kuriem izteicās Eiropas parlaments. Kopumā šie pasākumi uh, uzlabos MIFID 2 efektivitāti. Dalību valstīm būs jāīsteno, jātransponē MIFID 2 noteikumi līdz 2017. Uh, gada jūlijam. Rūpniecībai būs uh, Eh, jāievieš noteikumi sākot ar 2018. gada janvāri. Un eh, šī būs eh, gluda šo noteikumu transponēšana un ieviešana, esmu pārliecināts, mums būs vairāk cārskatāmības, patērētā aizsardzības un efektivitātes tirgiem Eiropā. Paldies! Grazie, komisārio Hill. Paldies komisāram Hilam. Tagad runātāju politisko grupu vārdā. Pirmais runātājs Otmārs Karas, kungs tautas partijas vārdā. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, referenta kungs, cienītās dāmas, kudā tie kungi. Mēs ne tikai vēlamies, bet mums ir uh, absolūti nepieciešami un ātri stabili finanšu tirgi. Par to tika runāts, jo stabili finanšu tirgi ir uh, priekšnoteikums uh, uzticības atgūšanai finanšu tirgos. Uh, šī uh, uzticība nāk uh, no uh, tirgiem, no mūsu klientiem. Stabili finanšu tirgi. Uh, tiem nepieciešama regulācija tur, kur nepieciešams, tāpat arī caurskatāmība un labāka kontrola. Uh, MIFI uh, un uh, cita organizācija labākai kontrolei, uh, labākai kontrolei Eiropas parlaments ir daudz uh, strādājis, tāpat arī patērētāju aizsardzībai. Un labāka patērētāja aizsardzība ir iespējama tikai tad, ja ir uh, tehniskie priekšnoteikumi izpildīti. Un šie tehniskie priekšnoteikumi to nebija. Referents norādīja jau uz to, ka no vienas puses uh, bija trūkumi uzraudzības pusē un no otras puses no komisijas uh, deleģēto tiesību aktu uh, ziņā uh, situāciju mēģina labot. Līdz ar to parlaments, nu tā teikt, izmantoja šo uh, vēl, ja var tā teikt, pēcspēles laiku. Ferberkungs uz to norādīja. Un uh, es gribu viņam tiešām sirsnīgi pateikties, ka uh, Uh, šis laiks tika izmantots, lai uh, izlabotu ieviešanas vai transponēšanas problēmas. Lai arī mēs izmantojām šo laiku, lai arī uh, šīs ieviešanas jeb transponēšanas problēmas ir uzlabots un um, teksts ir uh, uzlabots, mums ir nepieciešams, uh, ja tā futbola terminoloģijā runājam, tad ir nepieciešams mm, spēles pagarinājums. Uh, Un šajā pagarinātajā um, termiņā uh, ir uh, ļoti uh, aktīvi jāstrādā, jo laika ir maz. Ja mēs uh, tagad uh, aktīvi nerīkosimies, uh, tad uh, nu, pamošanās būs sāpīga. Gan uh, no komisijas, gan arī no uzņēmuma puses jāizmanto laiks, lai uh, Mm, šo pēc iespējas labāk varētu aktīvāk izmantot un lai no 3. janvāra 2018. gadā būtu visbeidzot šis noslēdzošais dokuments mūsu rīcībā, lai to varētu ieviest. Paldies! Mister Karas, there is a blue card for you. Karas kungs, zilās kartas jautājums. Karas kungs. There is a blue card for you. Zilās kartas jautājums. Vai jūs vēlaties atbildēt? Mr. Zani, you have the floor. Zānīkungs, lūdzu jums vārds. Paldies. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies arī kolēģim par gatavību atbildēt uz manu jautājumu. Mēs visi piekrītam tam, ka ir nepieciešami noteikumi, ka ir nepieciešami caurskatāmi, saprotami noteikumi. Bet ko Eiropas Savienība var darīt, ja kādas valsts centrālā banka vienkārši neievēro noteikumus un neveic uzraudzību? Uh, tas uh, notiek, nu, piemēram, uh, Ungārijas um, valsts uh, centrālajā bankā. Karaskungs atbildi. Priekšstādātā kungs, jūs zinat, ka centrālās bankas ir neatkarīgas. Jūs zinat arī to, ka Nacionālajie parlamenti ir tie, kas kontrolē e, centrālās e, nacionālās bankas un kopā ar Eiropas Savienību. Tas ir Eiropas parlaments, kas e, šo funkciju veic. Ja ir kādas problēmas, tad tās tiek diskutētas, publiski diskutētas un likuma ietvaros tiek labots, kas labojams atbilstoši kompetencei. Paldies! Tagad informēšu jūs. Uh, ka mums uh, noteikti 12.30 jābeidz šīs diskusijas, jo tad sāksies balsošana. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto runas laiku, un citādi nevarēšu uh, pieņemt uh, zilās kartas jautājumu un nevarēsim arī brīvā mikrofona procedūru veikt. Tagad Dotskunds sociāldemokrāta vārdā lūdzu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētā kungs. Eh, cienījamie kolēģi, šie te likumdošanas akti e, ir saistīti ar laiku pēc 2008. gada finanšu krīzes. E, tie bija ļoti nozīmīgi aspekti. Un kā jau priekšstādātājs teica, tad e, šie bija ļoti ambiciozi plāni, lai nodrošinātu lielu tirgus pārskatāmību, labākus apstākļus patērētājiem, pārtraukt spekulācijas. E, Uh, kā tas līdzīgi ir naftas tirgu. Uh, pirms uh, finanšu krīzes situācija bija citādāka, bet par to bija cena jāmaksā visiem iedzīvotājiem. Protams, Eiropas vērtspapīru un tirgus iestādē nav vienkārši transponēt šos te likumdošanas aktus, ir īpaši saistībā ar 2017. gadu. Un tāpēc būtu labi labāk bijis tomēr, ja parlaments vēl agrāk būtu pamanījis šo te datumu, e, bet tomēr mēs e, redzam, ka e, tika skala tvērta visā plašumā, un tāpēc arī mēs varam atbalstīt šādu pieeju. Es gribētu pārliet, atgādināt to, ka visām iesaistītajām pusēm bija e, jādarbojas un ir jādarbojas, lai panāktu e, pieprasītās izmaiņas. Mums būs vajadzīgi 12 mēneši, tāpēc 2018. gada 3. janvāris e, ir reālāks datums un nebūs atlikšanas. Pateicies Markusam Fer Ferberam kā ziņotājam un visiem ēnu referentiem. Mums šādi rīkojoties ir iespēja sūtīt skaidri ziņu eh, no parlamenta no to, par to, ka mēs sagaidām no ESMAS 12 mēnešu laikā. Pirmkārt, regulāru progresa ziņojumu pārskatīšanu. Mēs gribam eh, zināt, kā notiek konkrētais darbs un 2018. Eh, gada 1. janvāra kontekstā. Otrakārt, protams, ka mēs esam nobažījušies par atsevišķiem aspektiem, kas ir vēl jā jātransponē. Un šajos gados e, problēma jautājumi loks ir vēl vairāk izkristalizējies, e, un mums ir jāspēj uzņemties atbildību. E, manuprāt, šajā ziņā ir jāsaprot, ka mēs nevaram akceptēt to, ka spekulanti finanšu tirgus ir manipulējuši tik tālu, ka situācija ir absolūti ka situa šādai situācijai ir vienkārši jādara, jādala, jādara gals. Un tā ir otrās pakāpes likumdošana, e, par ko mēs te runājam. Es vienmēr saku, ka mums ir jāpanāk strikts e, lik, e, likuma regulējums, tīpaši likvidajos tirgos. Runājot par komisiju, komisija, mēs domājam, ka ir jāskatās, eh, kā notiek tālākie procesi sadarbībā. Mēs, protams, klausāmies arī, kā veids darbu Eiropas vērtspapīru un tirgus iestādi, ko tā domā, bet vajadzīgs ir arī apgriezniskais process. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad lūdzu vārds eh, Coka kungam EKR eh, vārdām. Dāmas un kungi, e, pēc tam, e, kad mums ir nepieciešams atlikt šo te direktīvu 2004. 14. gada e, direktīvu par 12 mēnešiem, e, tad ir jādomā, ka tā stāsies spēkā 2018. gadā. Protams, ka situācija nav vienkārša un arī datu apstrāde, uz ko tas attiecas, tā ļoti kompleksa, sarežģīta un mums ir vajadzīga e, plaši tehniskie pasākumi, lai īstenotu pieprasītās izmaiņas. Tās attiecas arī uz Eiropas līmeni, kāpēc ir vajadzīgi 12 mēneši, e, jo e, te ir apmēram piecas fāzes e, šajā te darbā. Mums ir jāiziet visām pakāpēm cauri pēc tam, kad būsim veikušies testus, tad līdz jūlijam mēs arī zināsim, kāda ir aktuālā situācija. Paldies! Del grupo dell'Alleanza. Paldies! Un tagad Alde grupas vārdā Vārds eh, Van Nūnhausens kundzei, lūdzu. Eh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies! Sākumā gribu teikt Markusam Ferberam, referentam, ļoti sirsnīgu paldies par šo konstruktīvo veidu, kā viņš ir sastādījis eh, šo ziņojumu un ka viņš ir palicis pie savām pozīcijām, ka viņš ļoti labi vadīja uh, sarunu komandas darbu sarunas un pārunas bija garas, un tām ir liels iespējas uz patērētājiem, tirgus aktieriem un uzņēmumiem, visiem tiem, ko šis dokuments skar. Protams, ka situācija ir tāda, ka jārod nepieciešamais līdzsvars. Komisija vēlas vairāk darba vietu, ekonomiski izaugsmi, kapitāla tirgus savienību un uh, finanšu sektoram jādod savs nozīmīgais ieguldījums. Finansējumam jābūt vienkāršāk pieejamam, nauda, kas ir nepieciešama, tai ir jāplūst. No otras puses, no komisijas mēs redzam, ka ir nepieciešama labāka likumdošana. Šādā izpratnē runāja komisārs Timermankungs. Un tas ir sarežģīts, tik ļoti sarežģīts jautājums MIFI, MIFI 2 jautājumu kontekstā. Un no otras puses esam mēs, mēs, kas pārstāvam Eiropas pilsoņus un patērētājus, kas vēlas skaidru informāciju par finanšu produktiem, par to, kas skar viņu investīcijas, viņi vēlas, lai lēmumi tiktu pieņemti eh, pareizi. Un kā var uh, to sabalansēt? Tas ir sarežģīti, tā tiešām ir uh, cīņa, tas nebija uh, viegli. Tādēļ uh, ir uh, radušās um, kavēšanās. Uh, To mēs saprotam, ir nepieciešama laba likumdošana, ko var labi um, transponēt. Tas ir svarīgāk nekā vienkārši ātrāk strādāt, taču nedrīkst uh, kavēt arī tirgu starpību. Mēs saprotam uh, bāžas. Uh, atlikšanu jāizmanto ļoti veiksmīgi, un noteikumiem tad ir jābūt patiesi labākiem un vienkāršāk un labāk piemērojumiem. Un aizvien ir vēl problēmas pētniecība, definīcija par to, kas ir pētniecība. Par to um, tiek runāts, un tas arī ir visu jautājumu um, tek punktā mums jāroda labi risinājumi un pēc iespējas skaidri jānosaka definīcijas, jo tas ir izšķirīgi nozīmīgi. Neiet runa par to, ka cilvēkiem tiek doda dažāda veida nevajadzīga informācija. Runiet par to, ka patērētājiem jāsaņem uh, atbilstošā uh, vajadzīgā informācija, varbūt nevis informācija par tiem, uh, tām transakcijām, kas varbūt nekad uh, netiks veiktas, bet gan informācija par investīcijām. Ne visu to, ko var izmērīt, tas uh, ir. Uh, nozīmīgs, un ne viss, kas ir nozīmīgs, to var izmērīt. Šādi te runāja Einsteins. Tādēļ tas ir tik ļoti nozīmīgi, lai būtu labi kontakti ar patērētāju aizsardzības organizācijām, tāpat arī ar uh, finanšu uh, dienestiem un, un finanšu, rūpnē, uh, finanšu uh, sektoriem. Likumdošanai jābūt tādai, kas uh, nenozīmē pārāk lielu administratīvo slogu un uh, pārvaldību. Paldies! Paldies tagad Demāzīkungs Go uh, frakcijas vārtā. Ja laika ir maz, gandrīz eh, no nu, desmit gadus pēc eh, finanšu krīzes eh, sākuma noteikumi, kas regulē šo jomu, nav pilnībā ieviesti. Mēs no nu, ar grūtībām piekritām šim ehm, dokumentam MIFID regulējumu, neskatoties uz, uz spiedienu jāuzlabo. Uh, Tāpat arī tirdzniecība, tirdzniecība ar derivātiem attiecībos izaivielām ir saskārusies ar protestiem no parlamenta, no komisijas un arī nav pilnībā sasniegta saskanība ar mūsu parlamenta pozīciju, piemēram, pēc tirgus fluktuācija mainīguma ietekmes un apjomu kontrols mehānismiem. Līdz ar to mēs uh, Attiecībā uz tās aptiem position limits esam vēl, um, neesam vēl sasnieguši ASV līmeni. Nu, jābūt ļoti skaidrai uh, situācijai, jo uh, kapitāla savienība un uh, citas tendences, ja mēs nerīkosimies uh, aktīvi un pareizi, tad uh, nākamai krīzai tiek vienkārši radīta priekšnoteikuma. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Lamberts kungs. Zaļo vārdā. Priekšsēdētāj kungs, deviņi gadi kopš finanšu krīzes ir pagājuši, un aizvien vēl šodien tirgus apjoms finanšu tirgos ir desmit reizes lielāks par reālo ekonomiku. Nu, desmit reizes lielāks, tas nozīmē, ka desmit reizes vairāk viens dolārs uh, tirdzniecībā uh, spekulācijas notiek, uh, finanšu operācijas notiek desmit reizes vairāk par desmit uh, dolāriem. Un to neredzam uh, rekt aktīvajā eh, ekonomikā. Katru dienu notiek šīs eh, darbības ar eh, izēvielām, gan izēvielām, gan arī pārtiks produktiem. Teksts, kas tika pieņemts 2014. gada februārī, lai 2017. Eh, gada eh, sākumā to ieviestu, proti pēc trīs gadiem, aizvien nav tādā situācijā, ka tas varētu tikt ieviests pēc sešiem mēnešiem no šī brīža. Un komisija 18 mēnešus pēc tekstu pieņemšanas lūdz, vai mēs nevaram pārlikt to par vēl vienu gadu. Tas eh, vienkārši parāda šo uh, sagatavošanās stāvokli un arī to, cik sarežģīts ir šis dokuments. Un uh, tas, cik sarežģīts ir, tas bieži vien ir nu, tāds nepārāk rūpīgs uh, darbības uh, iemesls ir jābūt ļoti striktiem ārkārtīgi sarežģītā likumdošanas faktā. Un tādēļ, ka tas tik sarežģīti, mums prasa vienu gadu atlikt ieviešanu. Saka, jā, nu, FC ir um, nepieciešams vēl viens gads, bet zinot, ka viens gads plus tas ir, nu, praktiski viens gads plus um, darbībām uh, un um, spekulatīvām darbībām arī ar pārtiks produktiem. Un gluži, uh, nu, tā noteikti ir um, nejaušība, ka daudzi jauni tādi, tādi noteikumi tiek piedāvāti, kas samazinātu caurskatāmību. Apstiprinot izņēmumus, mēs apstiprinām aizdomas, ka atlikšana vainās tekstu, kas jau tiek vaināts ar atlikšanu. Ja ir tikai atlikšana, tad mēs varbūt būtu uh, kavējušies, bet uh, balsojuši pār. Bet tādēļ, ka ir vēl papildus prasības šajā tekstā, tad mēs atsakamies uh, balsot pozitīvi par šo tekstu. Paldies. Peri, peri grupe. Tagad um, FDD vārdā Lallī kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Nu, tas, uh, protams, ir sarežģīti regulēt finanšu tirgus, bet um, Mēs jau esam izmantojuši ļoti ārkārtīgi garu brīdi, lai tam pievērstos. Un, un lūk, kolēģis Lambers jau teica, pēc 2008.9. Eh, gada finanšu krīzes spekulācijas eh, tirgu eh, tikai pieauga, jo tādi bija stimuli uz to brīdi. Un tagad komisija uztur šo situāciju, un mm, it kā komisija saka, ka atbalsta kapitāla tirgus un finanšu tirgus. Uh, Nu, bet nemēģina atsaistīt bankas no reālās ekonomikas. Līdz ar to mēs redzam, ka šajā Junkera Eiropā uh, tiek pārstāvētas lielo banku intereses, un uh, uh, šīs intereses atšķiras no Eiropas pilsoņu interesēm, runājot par priekšlikumu. Atlikt stāšanos spēku uz vienu gadu, mm, mēs tam nepiekrītam. Mēs esam mēģinājuši ieviest grozējumus, kā teica kolēģis no zaļajiem, un um, šie grozījumi novedīs pie tā, ka pie dažām banku transakcijām un finanšu dalībniekiem nebūs caurskatāmības, bet mums uh, jāievieš caurskatāmība pie finanšu derivātiem. Teiksim, uh, uh Service Financial Transactions vai EFP, uh, tās, tie ir instrumenti, kas bankas bankām var izmaksāt, un uh, klientiem interesanti zināt, uh, kādas ir šīs izmaksas. Un citādi bankas uh, vienkārši tā kā aizņems naudu no nodokļu maksātājiem un valdībām. Tas uh, šķiet, ka dažas grupas varētu iestāties par to, un uh, komisija šķietami arī atbalsta šādu režīmu, bet mēs esam pret, ja vēlamies tā skatāmību, tad tas neies cauri. Uh, Mums jābūt stingriem, runājot par banku transakciju režīmu. Un um, no, komisijai vajadzētu atbalstīt šo iniciatīvu. Labi, tagad TNF vārdā Kapelas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra Hill. Es. Uh, uzskatu, ka pareizi ir um, atlikt šo tiesību aktu kopuma mm, pieņemšanu uz vienu gadu. Uh, kaut arī, protams, nepatīkami uh, nekad uh, ir atlikt, kavēt lietas, bet pēc būtības lieta tāda, ka šī tiesība aktu pakotne ir ļoti sarežģīta. MIFID 2 gan uh, palīdzēt izkļūt no 2008.10. gadu eh, finanšu krīzes. Eh, te mēs aplūkojam stingrākus noteikumus eh, banku sektoram, arī par izēvielam tik runāts. Izēvielas jāskat finanšu institūtos un viss, kas notiek ar vērts papīriem, te nodrošinājumam jāizmanto paškapitāls derivātiem jākļūst drošākiem, jāmet vairāk caurskatāmības, mums jāparedz zināms zems liekšņu vērtības dažāda veida derivātiem, un šīs vērtības ir arī jāietur. Te vēl jāatrod šis smalkais līdzsvars, jākalibrē atsevišķi aspekti, jo citādi pas, sasteikt ieviešanā varētu vēl sarežģīt situāciju finanšu tirgos. Paldies eh, par, par tiem grupām nepiedarošs eh, deputāts Fundulis. Paldies priekšsēdētāji. Kā jau daudz tirgi, arī finanšu tirgi pieprasa pienācīgu regulēšanu, lai dalībniekiem eh, būtu labāka drošība. Un Eiropas Savienības valstīm ir jāgarantē šī drošība. Un šobrīd mēs konstatējam robus. Tas uh, nozīmē ikdienas problēmas uh, mūsu pilsoņiem, tas nozīmē uh, augstāku bezdarbu līmeni, tas nozīmē zaudēts ieņēmumus. Un cilvēki tagad skatās Eiropas Savienības virzienā, mm, lai Eiropas Savienība parūpētos par viņiem un viņu iztiku. Es nezinu, vai Eiropas Savienība par to tiešām domā. Tiešām jāpievēršas eh, šiem, šim mazajam cilvēkam, šim mazajam pilsonim, kas gaida mūsu palīdzību. Protams, jāparedz arī eh, investoriem garantijas, bet kopumā cilvēki Eiropā skatās uz mums, lai mēs atrisinātu viņu iztikas uh, problēmu. Un um, mums jādara viss, lai uh, uh, viņus nepieviltu. Paldies, Kircos kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir svarīgi paredzēt šādu uh, īstenošanas uh, termiņa atlikšanu. Daudzi piekrīt, ka tā ir klāja nepieciešamība. Mums, tas nozīmē, ka mēs uh, padodamies tas uh, nenozīmē, ka mēs nesakosim līdzi attīstībai. Te, te ir pavisam cita situācija. Jāatceras 2008. Nu, gadu krīzi, kas tik smagi skāra Eiropas Savienību. Šī krīze mainīja ne tikai faktisko situāciju, bet arī mentalitāti. Un um, mēs um, vēlamies paredzēt e, garantijas, e, drošības klauzulas, e, likvidēt robus, lai šāda krīze neatkārtotos, jo lūk, kas notiek Ķīnā. Mm, arī Eiropas Savienības banku sektorā, banku sek bankām ir problēmas ar negatīvām procentu likmēm, apdrošināšanas kompānijas arī cieši no tā ASV un Lielbritānijā. Uh, konstatējamas grūtības, kaut arī tie ir pasaules finanšu centri. Mēs redzam šo kritisko attīstību visur apkārt, un uh, mums ir nepieciešama tāda pārējais posma aizsardzība. Jāskatās, kas notiek mums apkārt, un uh, jāpropēs par dzīvotspējīgāku likumdošanu. Eh, zilo kartes tagad gan nevaru atļaut, jo 12.30 balsošana mēs jau tā esam aizkavējušies. Eh, varbūt, ka mēs pat nepagūsim līdz 12.30 pabeigt, tā kā lūdzu, Kaltierīkungs, vairāk nekādas zilās kartes. Um, paldies! Uh, šodienas uh, balsojums uh, um, mm, būs veiksmīgs noslēgums sarežģītajam procesam, kura gaitā mēs strādājām pie Eiropas vērtspapīra tirgus regulēšanas. Padome un parlaments vienojās, lai nodrošinātu stabilitāti un drošību tirgu iesaistējiem spēlētājiem, kā arī kontrolas institūcijām un dalībvalstīm. Komisijas priekšlikums tika tika pieņemts un uh, likumdošanas paketes un direktīvas transponēšana tiek atlikti uz gadu, lai visi spēlētāji varētu saulēcīgi ievest nepieciešamo infrastruktūru, nodrošinot datu apkopošanu, kas arī ir nepieciešama. Uh, parlaments uh, E, e, parlamentam ir vajadzīgs pieņemt ātru lēmumu, pateicoties parlamenta iniciatīvai un pateicoties referentā ātrajai rīcībai. E, Patiešām viss izdodas ātri, un te mēs varam arī pieņemt grozējumus, lai labāk sasniegt nospraustos mērķus. Ar likumdošanas procesu šādā veidā mēs stiprināsim eh, šo te procesu. Lambertkungs, izlasiet tekstus un nestrīdieties, tas nav adekvāti vienkārši. Ja jūs izlasītu grozījumus, eh, kas ir paredzēti, galu galā runa ir par efektīvāku un ilgtsveigāku likumdošanu. Es vēl gribētu akcentēt arī to, ka Eh, finansē, eh, par finansēšanu un parādu norakstīšanu, par to jau mēs runājām, par transakcijām, un eh, tas viss ir bijis. Finanšu tirgu saskaņošanas centrs ir MIFITS, un tāpēc mums ir arī vienoto likumu grāmata, kas ir nepieciešama kopīgam vienotam tirgam un kapitāla tirgiem. Tāpēc arī mēs gribam teikt komisijai, lai parlamentā ātri pieņemtu otrās pakāpes likumdošanu, lai mēs varētu pilnveidot likumdošanu un no 1000, 2018. gada to varētu piemērot. Un tagad mēs ar Šmitlu kungs lūdzu. Paldies! Šodien iesniegtais teksts ir absolūti nepieciešams darbs, kas ir nepieciešams mūsu vērtspapīru tirgus regulēšanai. Mēs to atbalstām un mūsuprāt ir ļoti svarīgi, ka ir jādarbojas pret šiem šiem te darī, ātrajiem datorizētajai tirzniecībai. Tāpat arī algoritmu eh, tirzniecība un tirzniecība ar nākotnes akcijām. Eh, un kur nu vēl spekulācijas ar pārtikas produktiem un kur nu vēl eh, preču atvasinātie instrumenti un, un iep, iespēja lauksaimniekiem pārdot preci pirms saražošanas, kas ir radījusi milzīgu katastrofu katastrofu arī e, trešajās valstīs. Ir ļoti labi, ka mēs tagad noregulējam ar jauno tekstu situāciju, jo vērtspapīru tirdzniecība ir jānorit godīgi, nevis pēc džungļu likumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Matijas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es uzskatu, ka eh, patiešām ir pagājuši desmit gadi un eh, mums eh, vajadzētu pārstāt rīt rūktās tabletes. Mēs jau dzirdējām, ko teicām komisārs. Komisārs teica, ka visu var attaisnot. Tomēr finanšu spekulācijas turpinās. Nekas nav mainījies. Ir pagājuši desmit gadi, nekas nav mainījies. Komisijai 50 eh, miljoni eh, un šie te finanšu instrumenti, viss ir sarežģīti, viss ir jāsakārto. Bet tomēr viss tiek it kā mērots ar divējādu mēru. No vienas puses problēma it kā nav, bet no otras puses, kā jau es teicu, eh, iedzīvotāji atkal tiek pakļauti finanšu krīzē, jo tirgos nekas nav mainījies mainījies. Atkal tiek piemērot izņēmumi, atkal ir 50 miljoni, mums ir jārīkojas, mums ir jānoregulē situācija finanšu tirgi, protams, ka ir pret mūsu politiku. E, mēs e, nevaram meklēt izrunas, mums ir patiešām jādod iespēja iedzīvotājiem ticēt Eiros projektam. Tagad Veikungs, lūdzu. MIFID direktīva ir domāta Eiropas bankām, un uh, tās varēs sazin, ko sazin, kam pārdot. Tas ir ļoti riskanti, tie ir ļoti riskanti darījumi, īpaši klientiem, kam nav uh, kam nav labas informācijas un kas ir tādi sensitīvi jautājumi. Atlikums līdz 2018. gadam, tas nozīmē, ka desmit gadi būs pagājuši kopš finanšu krīzes, un vēl gadu bankām dot, kas izmanto privātpersonu un uzņēmumu uzticību. Jāsaka divas lietas. Vai nu esma nav pietiekami kompetenta, lai izstrabot, izstrādātu nopietnu likumdošanu, vai arī tā dod vēl atlikumu lielām bankām, bankām, kas izmanto trūkums um, spēkā esošajā uh, likumdošanā tagad. Tātad nevajag dot neizpildāmus solījumus, uh, jo tos nevarēs uh, ietlēt. Kā komisija varēs cīnīties pret banku rīcību, ja tā visu laiku iedrošina šo brīvo apmaiņu, īpaši tiem, kas ārkārtīgi aktīvi strādā? Tā ir ultraliberāla pieeja, un tādēļ jūs nevarat labāk, tikt, veiksmīgāk tikt galā ar spekulatīvām darbībām. Paldies! Nākamais runāt, nākamā runātāja Tomka kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti žēl, ka direktīva eh, netiks eh, nākamgad eh, ieviesta, kā tas ir plānots. Taču es piekrītu tam, ka saka, ja ar to var garantēt labāku patārētāju aizsardzību, tad var aizstāvēt šo atlikšanu. Mēs esam daudz mācījušies no finanšu uh, krīzes un esam atklājuši arī daudz tādus vājos punktus, it īpaši ekonomiskajā jomā. Mēs esam mēģinājuši uh, vērsties pret šiem vājajiem uh, punktiem. Uh, esam mēģinājuši samazināt tirdzniecības uh, uh, ierobežojumus un cīnīties pret uh, um, nenopietnām uh, um, rīcībām. Uh, Mēs esam radījuši labākus apstākļus godīgai konkurencei un uzlabojuši patērētāju aizsardzību. Mums ir nepieciešams labāks tirdzniecības struktūras, mums ir nepieciešama labāka kontrole, plašāka kompetence kontrolējot šos tirgus, un tas viss ir jāskata labākas patērētāju aizsardzības kontekstā. Raugoties uz nacionālajām iestādēm, mums ir jārada tāda datu sistēma, ar kuru mēs varam radīt lielāku caurskatāmību. Balstoties uz visu to, ko esmu teikusi, varu izteikt secinājumus, ka šos grozījumus varētu atbalstīt un tie ir nepieciešami. Paldies! Paldies nākamā runātāja Gilkundze. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs referenta kungs. Svarīgi, lai parlaments un padomu vienotos par šo direktīvu. MIFID 2 un eh, MIFIR ir eh, divi eh, centrālie elementi finanšu pakalpojumu regulā, kas beidzot jāatrisina pēc krīzes. Mums jāpasargā investori, jāuzlabo caurskatāmība un jāmazina spekulāciju iespējas. Tāpēc mums ir šie jaunie noteikumi. Ļoti žēl, ka problēmas arī te infrastruktūru. Uh, liek atlikt um, abu tiesību aktu īstenošanu uz gadu. Es uh, uzsveru, ka komisija tas nav jāuztver kā iespēja uh, darīt visu, ko tā vēlas. Es uh, sagaidu regulāras atskaites par to, kas notiks uh, līdz uh, ieviešanas datumam 2018. gadā. Uh, un es būšu dziļi sarūktināta, ja arī 2018. gadā neizdosies um, ieviest šos tiesību aktus. Mums uh, jāveic uh, progresa monitorings pie šiem dosie. Parlamenta interesē jaunais režīms um, tirzniecības uh, un izēvielu atvasnāto instrumentu transakcijās. Mums te jādomā visu pirms par uh, pilsoņu interesēm, ne tikai manā vēlēšana apgabalā, bet visur Eiropas Savienībā. Un es vēlos, eh, lai komisija uzturētu šo jauno režīmu otrajā līmenī un neatšķēdīt mūsu ambīcijas, eh, atgriežoties pie pirmā līmeņa. Paldies, eh, Kelīkungs. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī komisāram Hīlam. Nu, sapratu, ka Uh, man jāpiekrīt komisijai attiecībā uz pakotnes īstenošanas atlikšanu līdz 2018. gada janvārim, jo labāk uh, lietas darīt labāk, nevis ātrāk. Uh, mēs visi atceramies globālo ekonomisko lejupslīdi, un tās sekas joprojām ir jūtamas, īpaši finanšu tirgos. Finanšu tirgi gan ir vitāli svarīgi mūsu ekonomikai un nepieciešama izaugsme, lai izdzīvotu, bet šie tirgi ir labi jāregulē. Ja mums neizdosies to darīt, tas uh, var sagraut mūsu ekonomiku. Ļoti labi, ka mums ir likumdošana, lai pasargātu investorus, uh, lai uh, izvarītos no, konflikt, no interešu konfliktiem un uzlabotu caurskatāmību. Es uh, ļoti sagaidu šeit turpmākus soļus no komisijas. Uh, informācijas konfidencialitātes saglabāšana mm, palīdzēs uh, aizsargāt uh, mazāk pieredzējušos investorus un um, neļaut uh, uh, spekulantiem uh, darboties uh, bez uh, kontrolas. Un šādiem pasākumiem es ceru, ka mums izdosies pārvarēt šo ekonomisko lejupslīdi un izkļūt no krīzes. Paldies! Paldies, Kelī kungam un tagad Santa kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Teksts, par kur runājam, uh, diskutē diezgan, diskutē par diezgan sarežģītu likumdošanu, par ko vairāk gadu laikā esam runājuši, un mums te jāskata uh, finanšu uh, pakalpojumi, mums jāatskatās uz Lakslīks, uz uh, Panama Papers, un um, Viss, par ko cilvēki domā šai sakarā, ir naudas atmazgāšana, agresīva finanšu politika, mm, korupcija, nodokļu oāzes. Nu, tie noteikti ir elementi, par kuriem jāpiedomā, bet tas nav viss. Mums uh, ir nepieciešama šī likumdošana, jo uh, tā ļaus uh, padarīt finanšu tirgus eh, par dzīvot spējīgākiem, adaptēt eh, šo tirgu funkcionēt spēju mūsdienu vajadzībām, nodrošināt vislabāko praksi sniedzot finanšu pakalpojumus, nodrošināt arī profesionālu izturēšanos un ētikas standartus, kuru pagaidām trūkst. Kocelīnā, kungs, lūdzu. Pašreizējā sit patiešām uh, ir jāpāriet 2018. gada 3. janvārī, kad mums būs uh, trans eh, datu eh, pārraides eh, pārskatāma infrastruktūra. Mums ir jābūt uzmanīgiem. Ja mēs iztenojam tik plašas reformas, tad mums ir jānosprauž termiņi, kas ir ticami. Ja mums nebūs atbilstīgu instrumentu, tad nebūs arī nekādas pārējas pārējas fāzes. Tas nozīmē, ka esmē ir nepieciešams personāls un finanses. Mēs palīdzam investoriem, patērētājiem, klientiem un tādā veidā varam panākt caurspīdīgākus finanšu tirgus. Mēs nevaram vienkārši izvirzīt ambiciozus mērķus ar savu likumdošanu un tad visu atstāt pašplūsmā. Tieši tāpēc šī atlikšana nav padošanās. Gluži otrādi mēs izmantojam iespēju eh, saskaņot visas institūcijas. Paldies! Paldies, priekšstādākums! Jā, nu, protams, finanšu tirgus regulācija ir absolūti nepieciešama un tas uh, ir nu, praktiski visu Eiropas pilsoņu labā. Viņi bieži uh, pieredzēju šo krīzi un bija tās upuri, piemēram, 2008. gada uh, krīze, un redzējām ārkārtīgi sarežģītie finanšu uh, instrumenti, cik um, iespaidīgi tie bija attiecībā uz mūsu ekonomiku. Es gribu uh, uzsver to, ka nu, mēs nevaram vienkārši um, komisijai teikt, ka tie var uh, ievest šo. Uh, dokumentu paketu un pēc tam atteikties no tiem uh, pasākumiem, kāda ir absolūti nepieciešama. Es, piemēram, šeit domāju spekulācijas ar pārtiks uh, produktiem un pārtiks izēvielām. Nu, nevaram atvērt, aizvērt vienas durvis, lai labāk varētu atvērt kādas citas. Sociāldemokrāta grupas vārdā es domāju, ka liberalizācija, akla legalizācija un tāda, piemēram, atsevišķu pasākumu ieviešana kapitāla tirgus sektora ietvaros ir jābūt ļoti uzmanīgiem, bet nu, kopumā jāsaka, ka teksts virzās labā virzienā. Paldies! Denāno kungs brīvā mikrofona procedūrā vienīgais. Priekšstādā kungs aizstāvēt patērētājs investors, pilsoņus, atgriezt uzticību, cīnīties pret visām spekulācijas formām, nodrošināt caurskatāmību finanšu operācijām. Tas ir mērķis, kas jāsasniedz pēc iespējas ātrāk. 2018. gada krīzei būtu bijis jāparāda, kādi ir riski finanšu sektorā, kas nāk paļā un reālai ekonomikai ekonomikai. Šī nauda, tās aprita ir burtiski gaismas ātrumā. Un esmu uh, dusmīgs, kā Eiropa varēja pieļaut šādu situāciju. Ir jāatgriež uh, normālā situācija, nepieciešama efektīva likumdošana, kas novērš uh, spekulācijas un atgriež uzticību um, pilsoņiem. Runā, ka um, vēlns leipjas detaļās. Uh, Un, bet mums jānoregulē arī detaļas. Ja tā darīsim, tad būsim veiksmīgi un nepieļāsim jaunu finanšu krīzi. Paldies tagad Marijas kungs. Paldies priekšsēdētāja kungs. Ja mēs Ja mēs eh, tagad eh, izvērtējam eh, ziņošanas sistēmas kvalitāti, Un es domāju, ka ESMA un arī dalību valstu iestādēm ir jāsadarbojas, jāizveido atsa instrumentu atsaucas datu sistēmu, jo tādā veidā būs vieglāk uh, strādāt, nodrošinot uh, šo te iestāžu uh, to auglīgu sadarbību. Un tādā veidā arī tiks izdosies izvairīties no ļaunprātotas tirgus izmantošanas. Es domāju, ka tajā uh, likumdošana saistībā ar licenšu piešķiršanu un finansiālajām uh, kompānijām uh, arī ietilp šajā kontekstā. Un uh, metodas, kādā veidā, uh, lai to paziņotu, vēl nav savā vietā, bet es ceru, ka nākamajā gadā viss notinēs. Seredīnos kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Protams, eh, ņemot vēro finanšu tirgu dabu, eh, ir, ir, tā ir saistīta ar lieliem riskiem, bet eh, tomēr pastāvot tirgus manipulācijai tiek ietekmētas investīcijas. Tā ir joma kopumā, kur būtu jābūt arī krimināla atbildībai. Un, tas ir attiecībā arī ar šo te datu sniegšanu. Sistēmā ir jābūt izstrādātāji pilni. Bankas ir ļoti ļoti lielas eh, institūcijas un tās ir spējīgas uh, Uh, pastāvēt pret dalību valstu valdībām, uh, piemēram, Grieķijas uh, šo te gadījumu ar Grieķijas valdību, kad tā gaidīja, ka kaut kas risināsies, bet būtībā atkal tikai izveidojās jauni burbuļi. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams stingrs regulējums pārskatāmībai un adekvātai informācijai. Informācijai ir jābūt adekvātai vai arī tam ir jāpiemēro sots. Paldies! Uh, Komisārs Hils tagad noslēgumā. Jā, paldies priekšsādātājiem. Sākšu ar pamatu aspektu par labu regulēšanu. Labas uh, regulēšanas principi ir noteikti realistiskus uh, mērķus un termiņus un uh, uh, darīt visu uh, saskaņā ar nospraustiem mērķiem. Un man ļoti nepatīk um, neiekļauties paredzētajā termiņā. Bet, nu, šeit vienkārši tāds veselā saprāta arguments, uh, kas uh, runā pār šo atlikšanu, jo šis tas ir pārāk sarežģīts citādi. Un es esmu pārliecināts, ka šis lēmums ir pareizs, un es esmu absolūti uh, apņēmies. Uh, izpildīt eh, tagad noteikto jauno eh, termiņu, tad ievies tiesību aktu, kā paredzēts. Jau 11 eh, ITS ir ieviesti pārējos, ieviesīsim turpmāko mēnešu laikā, tā ka nav tā, ka mēs vēl pilnīgi neko neesam izdarījuši. Un, um, Daudzos jautājumos eh, mēs esam viensprātis ar parlamentu, mēs ieskatāmies caurskatāmības eh, pasākumos, eh, obligācijām un atvasināto instrumentu tirgiem. Jūs vēlaties piesardzības principu šeit, un es vēlos to arī uh, nodrošināt. Uh, šeit šie pozīciju sliekšņi. Lauksamcības sektorā šie sliekšņi tiks racionalizēti um, uh, augstus un uh, netika augstus likviditātes tirgiem. Es saprotu, ka parlaments šeit uh, vēlas um, ierobežot uh, uh, pārliekas uh, uh, svārstības, un uh, mēs uh, to atbalstam. Tātad mēs ņemsim vērā parlamenta idejas un piemērosim mm, sliekšņu režīmu atkarībā no uh, produktu transakciju kategorijas. Un tagad mums jāskatās, kas notiek ar izēvielu uh, augstām cenām, kā tās tiek motivētas un kā tas ietekmē likviditāti attiecīgā sektorā. Tad mums arī jāskatās, uh, lai noteikuma darbības joma būtu atbilstīga, lai šie noteikumi tiktu piemēroti atbildīgi lai tie, kas tos piemēro, to nedarītu tikai, lai mazinātu savus uh, finanšu riskus. Runājot par otrā līmeņa pasākumiem, jā, es uh, pie tā uh, piestrādāšu. Un jā, es pilnībā saprotu, ka mums nav tagad iespējas darīt visu, ko vēlamies, bez jebkādas kontrolas. Mani ierēģi, mm, jūs tas ir parlamenta komanda, turēs lietas kursā par visu, kas notiek. Paldies, eh, komisārkungs, un tagad eh, referents Ferbers. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, kolēģi. Vispirms jau sirsnīgs paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Es gribētu pāris punktus eh, paskaidrot. Pirmkārt, es kā referents nekad neatbalstītu atlikšanu, ja tā būtu tikai uh, rūpniecība ražotāji, kuri to pieprasīja. Eh, ja kāds saka, ka mēs sekojam ražotājiem, tad tas vienkārši melo gan parlamentam, gan sabiedrībai. Te ir runa par to, ka esmā ne nepaspēja sagatavot tehnisko infrastruktūru un priekšnoteikumus tam, lai nacionālās kontrolas iestādes varētu veikt savus uzdevumus. Otrakārt, abos ziņojumos, par kuriem mēs tūlīt balsosim, nav runa par pozīciju līmetu eh, šajos te termiņu darījumos. Eh, tas ir regulators, eh, tehniskais standarts, par ko mēs vēl diskutējam, kā tika pieminēts, un mēs kā parlaments aprakstījām savu savu pozīciju, gaidām komisijas reakciju, eh, bet katrā gadījumā mēs par to tagad nebalsojam nekādā veidā. Treškārt. Mm, pār minētajiem punktiem, par kuriem mēs te runājam, mēs nevienu punktu neesam ietvēruši, jo to grib ražotāji. E, tieši tāpēc, tas ir tāpēc, ka pagājušos divos gados gan ēnu referenti un es katru mēnesi tikāmies ar ESMO un komisiju un diskutējām par to, kā risināt atsevišķas konkrētas problēmas. Uh, Un tos punktus, kur mums teica gan ESMA, gan komisija, ka šeit eh, eh, tādā eh, veidā risinājums nav iespējams, jo tas neiziet no direktīvas, to mēs arī paņēmām. Un vēl noslēgumā es gribētu teikt šīs te prospektus direktīvas ietveros, ko ieteica komisija, būs MIFID izmaiņas un tās mēs uzreiz ieviesīsim. Mēs nerīkojamies nesekojamies pēc kādas eh, prasībām, bet gan labāks regulējums, labāka prakse. Par to mēs vienojāmies. Es esmu kategoriski pret to, ka mums eh, pārmeta iet eh, rūpniecības pārstāvju pavadā. Pateicos visiem par konstruktīvo sadarbību, tas man iedrošina nākotnes darbībai. Paldies! Grazie, onorevole. Ferber. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies par jūsu.